Ok, je vous propose. Kolēģi, ar jūsu piekrišanu esmu um, gatavs atklāt sēdi. Mums ir izdalīta darba kārtība. Ja nav iebildumi, tad tā ir apstiprināta. Mums nodrošinās visās valodās tulkams, izņemot gēlu un horvātu valodā. Esat saņēmuši arī iepriekšējās sanāksmes protokolu, kas notika 16. februārī. Ja nebūs saņemti iebildumi līdz sēdes beigām, tad tas tiks uzskatīts par apstiprināšanu. Aicinu tūlīt pāriet pie uzklausīšanas. Atcerēsimies, ka 23. martā mūsu komitejā notika viedokļu apmaiņa par sociālo aizsardzību un komisijas priekšlikumu par sociālās aizsardzības sistēmu koordināciju. Tas notika komisārs Marijans Taisens klātbūtnē. Viņa mūs iepazīstināja ar savu projektu attiecībā uz šo jautājumu pārskatīšanu. Mums bija, es domāju, ka mūsu referentām Balasam un ēnu referentām šī uzklausīšana būs ļoti noderīga darba turpināšanai. Mēs uzklausīsim trīs runātājus, profesoru Aišenhoveru, kurš ir uh, sociālās aizsardzības un sociālo tiesību uh, profesors uh, Jēnas Universitātē Vācijā. Tālāk uzklausīsim Evelīnu De Jongu, kura ir uh, e, no Eindhovens Ernest un Janga uh, speciāliste un visbeidzot uh, Kortazāra Nevadas kungu, kurš ir uh, ārlietu ministrijas um, darbinieks atbildīgs par sociālām lietām, izglītību, kultūru, veselību un uh, patērētāju tiesībām. Nu, uh, Spānijas viņš ir. Un pēc tam došu vārdu referentām, ēnu referentām, un kolēģi varēs uzdot jautājumus un izteikt komentārus. Lūdzu, vārds Ešenhoferhunkam.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 Priekšlikums, par ko šodien gribētu runāt, skar eh, galvenokārt trīs lielus Eiropas eh, sociālās politikas tematus. Pēdējo gadu laikā Eiropas uh, Savienības uh, tiesas jurisdikcijā aizvien uh, akūtāks ir kļuvis jautājums, kāda tad ir proporcija runājot par sociālās nodrošināšanas sistēmām un Eiropas Savienības pilsoņu brīvu pārvietošanos. Kā tad tas sasaucas? Jāsaka, ka ir bijis daudz tādu spriedumu, kas izraisīja plašu ažiotāžu. Tie ir iekļauti šajā. Uh, priekšlikumā, ņemot vērā arī koordinācijas tiesības. Un ir arī kāds priekšlikums, kas attiecas uz um, veselības aprūpes pakalpojumu koordināciju un apdrošināšanu. Un ir arī daudzi atsevišķi priekšlikumi, nu, par kuriem gan es eh, šobrīd tik detalizēti nerunāšu. Pirmais lielais jautājums - tātad sociālā palīdzība. Uh, tiesības un koordinācija. ES tiesa e, vairākos spriedumos runāja par uh, uh, sociālās palīdzības sniegšanu uh, nestrādājošiem ES pilsoņiem. Un, protams, ir jārunā par visu ES pilsoņu līdztiesību un uh, ir jāatrunā arī cilvēka dzīves vieta kā nemainīgs princips un termins. Un 24. pānta otrajā punktā brīvs pārvietošanas direktīvā ir teikts, ka nestrādājošiem eh, cilvēkiem, kam pienākas um, sociālā palīdzība, eh, ir iespējams arī atkāpes. Dalība valsts var um, paredzēt atkāpes, runājot par šo cilvēku apdrošināšanu un veselības aprūpi. Un e, bija arī direktīvā vairāki apsvērumu. Viens no tiem man šķiet īpaši svarīgs, kas tālāk um, ir jāiekļauj nākamajā 47. pantā. Proti, uh, Ņemot vērā Eiropas Savienības kompetences, tai ir jāievēro cilvēktiesības, kas ir minēts pamatiesību hartā, kā arī cilvēktiesības, kas ir uh, atrunātas Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Dāmas un kungi, tas patiešām ir ļoti svarīgi, jo Eiropas cilvēktiesību konvencijā ir atrunātas arī sociālās tiesības, kas tiek uzskatītas par īpašumu. Tādēļ sniedzot uh, sociālās, uh, sociālos pakalpojumus nedrīkst pieļaut diskrimināciju. Mums ir jāpavaicā, vai šīs uh, juridiskās tradīcijas. Uh, kuras atzīst Eiropas Savienība, arī šajā grozījumā tiksnībā ievērotas arī dalību valstīs sniedzot sociālo palīdzību. Tālāk, aprūpe aprūpe ne visās dalību valstīs ir iekļauta sociālās palīdzības atzarojumā. Uh, bet dažās tā ir. Un komisijas priekšlikumā ir runāts par aprūpi, kas ir pirmo reizi jāiekļauj eh, koordinācijas sistēmā. Ņemot vērā Eiropas Savienības tiesas jurisdikciju, eh, aprūpe arī ir jāiekļauj regulējumā. It sevišķi tādi aprūpes pakalpojumi, kas eh, tiek eksportēti saskaņā ar uh, slimības atvaļinājumu. Protams, ir jāņem vērā arī koordinācijas pasākumi, bet rodas arī zināms apjukums, jo ir eh, tāds noteikums, kas nozīmē, eh, ka eh, cilvēks, ja viņam ir kādas problēmas, viņam pienākas gan veselības aprūpas pakalpojumi, gan uh, slimības atvaļinājums. Un šeit varētu būt arī koordinācijas problēmas, ja Dalību valstīs ir ļoti lielas struktūrālās atšķirības, piemēram, runājot par to, vai aprūpi uzskata par daļu no slimnieku aprūpes eh, vai eh, sociālās aprūpes un, protams, no tā izriet arī vairākas atšķirības, ņemot vērā arī atšķirīgas sociālā nodrošinājuma sistēmas dalībvalstīs, kas tiek atšķirīgi administrētas. Manuprāt, pats svarīgākais attiecas uz, uh, ves, uz um, pakalpojumiem un uh, bezdarbnieku apdrošināšanu. Jāsaka, ka runājot par bezdarbu un bezdarbnieku sociālo sistēmu, tas ir um, tāds atzars, kas ļoti spēcīgi atšķiras no cita veida aprūpes eh, pasākumiem. Un eh, bezdarbnieku pabalstu var saņemt eh, tikai ierobežotā veidā, un ir arī īpaš, ehm, īpaša jurisdikcija attiecībā uz cilvēkiem, kas strādā pār robežai vai kādā citā valstī, un ir jāņem vērā šo cilvēku īpašais status. Un Ja runājam par bezdarbnieku pabalstu, komisija piedāvā to piešķirt nevis trīs mēnešu, bet sešu mēnešu garumā. Ir daži dalību valsts, kuras var to pat līdz uh, bezgalībai izmaksāt. Un, protams, jādomā arī par uh, to cilvēku teiksim, to cilvēku, kas strādā citās valstīs, interesēm un par to, kā viņi varēs saņemt bezdarbnieku pabalstu. Un, piemēram, ja jūs eh, no valsts A dodaties strādāt uz valsti B, tad valstī B jūs varat saņemt bezdarbnieka pabalstu. Ir jābūt saskaņai par sociālā nodrošinājuma finansējumu un attaisnojamību. Manuprāt, tam ir liels priekšrocības jo runājot par pašreizēju regulējumu, šāds princips eh, netiek paredzēts. Un Ja mēs runājam par to, eh, cik liels berzāmnieku pabalsts tiek aprēķināts, eh, ņemot vērā cilvēku izpēļņu, Vācijā šis likums ir ļoti labi izstrādāts, ņemot vērā arī, piemēram, salīdzinām ar Šveici, kur ir ļoti augsti ienākumi. Un tad ir jāsaka, ja cilvēks, piemēram, strādā citā valstī, vai viņš pēc tam var arī uh, saņemt ļoti augstu bezdarbnieku pabalstu, ja viņa izpēļņa ir bijusi ārkārtīgi augsta, nu ņemot vērā proporcionalitāti, un vai tā tad šīs bezdarbnieku pabalsts tiek aprieķināts uh, saskaņā ar to valsti, kurā viņš strādā. Tādēļ, ja mēs runājam par pakalpojumu eksportu principu, tas varētu būt liels uh, ieguvums šajā jaunajā priekšlikumā. Otrs ieguvums varētu būt tāds, ka ņemot vērā eh, tos cilvēkus, kas strādā ārzemēs eh, un tur maksā visas sociālās iemaksas, bet pēc tam uh, ir arī dažādi naudas pārskaitījumi uz izcelsmes valstī, neskatoties uz to, cik ilgi šis cilvēks ir bijis bezdarbnieks, un šis regulējums praksē nav īsti labi e, īstenojams. Un ja sistēma mainīsies, tad, protams, tas ietekmēs bezdarbnieku pabalstu mehānismu kopumā. Problemātiski man savukārt šķiet, ka šie um, principi, proti valsts, kurā cilvēks strādā, ir arī valsts, kas viņam maksās uh, pabalstu, te ir noteikts arī, uh, ka likumdošana būs uh, spēkā vai, vai viņam būs tiesības to saņemt uh, šo pabalstu, ja viņš būs nostrādājis valstī vismaz 12 mēnešus. Tas varētu būt problemātiski, jo tad, ja jūs nostrādājat valstī īsāku laiku, jūs nebūsiet nostrādājis veselu gadu, jums nebūs tiesības uz pabalstu. Uh, un sistēma būs tikai diferencētāka un sarežģītāka, un arī būs grūti to juridiski interpretēt. Un dāmas un kungi, mēs varam, protams, arī tad prognozēt, ka to varēs mēģinās kaut kā apiet vai noslēgt tāds individuāls līgums privāto tiesību ietvaros. Un liels paldies par jūsu uzmanību. Euh, merci, doktor, Paldies, uh, profesor, par uh, jūsu uh, rezumējumu, kas, protams, vienmēr ir grūts uzdevums. Un tagad vārds Evelīnai De Jongai. Liels paldies, dāmas un kungi. Pateicos par to, ka uzaicinājāt mani šeit izteikties par jauno uh, tiesību akta projektu. Es uh, strādāju Ernstena Janga eh, starptautiskajā sociālās apdrošināšanas speciālistu sadarbības tīklā, un tādēļ es runāšu pirmkārt no praktiskā viedokļa par tiem aspektiem, ar ko saskaras darba ņēmēji, darba devēji, strādājot ārzemēs Man ir arī sagatavota prezentācija, uh, ieprunājot par piedāvāto tiesību aktu. Es runāšu par bezdarbnieku pabalstiem un ilgtermiņa aprūpi. Uh, kā jau mans kolēģis norādīja, runājot par bezdarbnieku pabalstiem, sākotnēji piedāvātie grozījumi šķiet loģiski kitā, tad uh, pārobe ārzemēs strādājošie tie, kurā valstī šis cilvēks ir uh, strādājis uh, pēdējā darbā, arī būs atbildīga par uh, šo bezdarbnieka pabalstu, jo līdz šim atbildīgā ir rezidences valsts un uh, situācija bieži vien ir dīvaina. Uh, protams, um, šāda situācija var būt nākt par labu tiem, kuru uh, ir pēdējo reizi strādājuši valstī, kur ir augstāk bezdennieku pabalsti, un citiem var nākt atkal par sliktu, jo šie pabalsti ir zemāki. Tālāk par um, šī pieeja tāda, ka pēdējā valsts, kur uh, cilvēks ir strādājis, maksā šo pabalstu šķiet loģiska. Un uh, tātad arī pārobežu režīmā strādājošiem uh, būs um, tā, ka valsts, kurā strādā, mm, būs atbildīga. Tas ir loģiskāk. Bieži vien pēdējā noda, valstī, kur ir uh, strādājis, strādājusi persona un uh, saņem tātad pabalstus, bet nav uh, tiesības uz pabalstiem izcelsmes valstī šīm personām. Kā tika arī norādīts, ir ciešāk jāizanalizē, kā konkrēti kādu konkrēti ietekmēs uh, situāciju šīs pārmaiņas vai tātad pārējais noteikumi, vai tie vienmēr atbildīs uh, reālai situācijai. Tālāk par šiem 12 mēnešiem, 12 mēnešu periodu, aktivitātes periodu vai tie ir 12 secīgi mēneši vai arī 12 mēneši ilgākā laika periodā, kā konkrēti tas viss darbosies tālāk par īstenošanu. Piemēram, ja šī pēdējās aktivitātes valsts maksā Um, pabalstu, bet uh, persona, kas ir strādājis pārobežu režīmā, um, meklē darbu savā izcelsmes valstī un kā tad ir ar tiesībām saņemt uh, pabalstu un kā tas viss saskan. Vēl viens cits temats ir jauna uh, sadaļa par ilgtermiņa aprūpes pabalstiem. Tas šķiet loģis, loģisks solis Tas ir turpinājums jau pastāvošai situācijai, pastāvošiem noteikumiem attiecībā par veselības aprūpi. Uh, bet palūkojoties uzmanīgāk, mēs konstatējam, ka attiecībā uz ilgtermiņa aprūpes pabalstiem mainās koordinācijas metode un var būt arī zaudētāji, piemēram, pensionāri, kur saņem pensiju no vairākām valstīm. Un es pieņemu, ka patiesībā tas nebija motīvs mainīt uh, šos noteikumus Un tā tad eh, jāsaprot, ko tas nozīmē konkrētiem cilvēkiem, konkrētām institūcijām. Eh, es eh, šodien gribētu runāt no uzņēmēja darbības un uzņēmēja ikdienas dzīves skatu punkta. Uh, jāsaka, uzņēmēji nesagaida nekādas lielas pārmaiņas uh, no šī jaunā priekšlikuma salīdzinot ar pašreizējo situāciju. Lielākais izaicinājums ārvalstīs uh, strādājošajiem ir tas, kā pārbaudīt, vai šie darbinieki mm, atbilst uh, šiem apdrošināšanas noteikumiem konkrētā valstī. Jo, piemēram, cilvēki var strādāt arī mājās, un tad darba devējam bieži vien ir jāreģistrējas izcelsmes valsts sistēmā, un nozīmē citā valstī jāizmanto citi noteikumi, kas viss rada lielu slogu uh, gan darba ņēmējam, gan darba devējam. Runājot ar ieinteresētām pusēm, es arī uh, uzzināju, ka uh, tāda Eiropas Savienības instrumenta ieviešana vai tāda vienas pieturas aģentūra tās izveide attiecībā uz citu valstu likumdošanas uh, piemērošanu veicinātu uh, brīvu pārvietošanos. Tālāk, eh, lūgojoties uz mainīgo pasauli, ir jaunas darba formas, un tādas radīsies arī nākotnē. Kad tika veidot pašreizējie noteikumi, nebija mm, tik eh, parasts, ka cilvēks strādā ārzemēs vai dzīvo, eh, strādā mājās, dzīves vietā, ka birojas atrodas mm, dzīves vietā un Ehm, nebūtu labāk, ja nebūtu atšķirības starp eh, tiem, kas strādā savā valstī vai ārzemēs, bet, eh, protams, ap, apdrošināšanas sistēmai tas viss jāņem vērā. 25% no tiem, kas uh, Uh, strādā ārzemēs, uh, izmanto savas izcelsmes valsts uh, sociālās apdrošināšanas sistēmu. Protams, šīs pārmaiņas var atstāt gan pozitīvu, gan negatīvu ietekmi, bet būtu jāizvērtē visu šī ietekme jo koordinācijas noteikumi jāizvērtē, vai tie vēl atbilst um, mūsdienu mainīgās pasaules prasībām. Tālāk koordinācijas noteikumi attiecībā uz darbinieku norīkošanu un strādāšanu vairākās valstīs. Šie noteikumi tika pieņemti pirms daudziem gadiem, un toreiz uh, nosūtīšana darbā nozīmē, ka persona devās uz citu valsti un visu laiku strādāja šai valstī, bet tagad cilvēki ir daudz mobīlāki, strādā vairākās valstīs vienlaikus Un, ja eh, ir šāda situācija, tad eh, šāda strādāšana vairākās valstīs netiek uzskatīta par darbā norīkošanu un uh, būtībā tas var novest pie tā, ka par sociālo apdrošināšanu ir atbildīga izcelsmes valsts. Var, protams, noslēgt 16. pānta nolīgumus, bet procedūras ir ļoti garas. Varbūt arī šeit būtu nepieciešams izmaiņas. Man ir arī sagatavots pielikums, ko varu jums vēlāk izdalīt, kur ir runa arī par citiem tematiem, kas būtu jāizvērtē, bet tie ir tehniski un detalizēti jautājumi. Paldies par uzmanību. Euh, Liels paldies par jūsu stāstījumu, kur jūs runājāt par uh, Uh, priekšrocībām, trūkumiem, uh, darba devēja, darba ņēmēja uztverē, tāpat jūs pieminējāt uh, jaunus amatus, jaunas darba formas. Gribu informēt, ka zālē atrodas arī deputāts Morens Šarķē uzā, uzaicināta apmeklētāju grupa no uh, Francijas pilsētas Poķie Eh, kura ir pazīstama ar savu novatorisma garu. Je passe tout de suite la parole à, à monsieur. Tūlīt došu vārdu Karlos Garcijam Kortazar Nebredam. Liels paldies! Paldies, ka man uzaicinājāt uz šo pasākumu ārkārtīgi liels prieks būt šeit. Ja es būtu likumdevējs vai grāmatu izdevējs, tad es pārliecinātos, ka vienmēr būtu atsauce arī uz uh, attiecīgām regulēm, nu tāds kā brīdinājums, sakot, ka viena otra no šīm direktīvām vai regulām uh, ir, eh, nu, ja to, tie, ja to lasa bez attiecīgas sagatavošanās, var kaitēt jūsu veselībai. Nu, arī šī tēma jāsaka nav vienkārša. Es domāju, ka to jāskata sīkāk. Un nu, es ceru, ka tomēr šai gadījumā mūsu iepazīšanās ar minēto dokumentu neradīs liekas sāpes vai veselības kaitējumus. Toreiz, kad es pirmo reizi lasīju dokumentus no šīs eh, struktūras vēl pirms Spānija iestājās Eiropas Savienībā, un jāsaka, toreiz tie man likās ļoti sarežģīti. Un arī šī regula nenot nenoliedzami ir sarežģīta. 883. šķērsvīt 04 regula tika pieņemta um, vienā gadā, bet, bet pēc tam septiņi bija gadi bija vajadzīgi, lai tā varētu stāties spēkā 2010. gadā, 13 gadus pēc tam, pēc, eh, tik, tikai 2010. gadā tātad pilnībā tika noslēgta šī īstenošana. Tāpēc svarīgi apzināties, ka visa veida grozījumi, ko mēs veicam jau pašreiz ļoti sarežģītajā tiesību aktā, būs arī ļoti grūti tālāk īstenot par to vienoties. Jo komisijas pro priekšlikumā pirmām kārtām apskatīt daudz un dažādi aspekti. Es par vienu no svarīgākajiem punktiem uzskatu to, ka komisija risina krāpšanas jautājumu un ļaunprātīgas izmantošanas incidents. Un, protams, vēršoties pret krāpšanu, kas pat par sevi ir ļoti atzinīgi vērtējams solis, mums ir jādomā arī par instrumentiem, kas ir pieejami, jāskatās vai uz to, vai tie ir līdzsvaroti, atbilstīgi un vai tie kalpo mērķim, kas noteikts jeb varbūt iet pret šo mērķi. Nu, šāda veida doma ir jāpatur prātā. Šo regulu varam papildus mainīt tikai nedaudz papildus 2010. gada izmaiņām, kad notika neliela grozījuma šai regulāri, bet jāsaka, eh, šis priekšlikums ir visai plašs un tāpēc tas arī detalizēti jāizskata. Ja Es tomēr vēlos pievērsties divām konkrētām lietām, pirmām kārtām politiskajam aspektam un otrkārt tehniskajam aspektam, jo es domāju, ka mums uz tiem jāskatās ļoti diskrētā veidā. Un komentārus attiecīgi arī sadalīšu mm, trīs atsevišķās daļās. Un, ja vēlaties detalizētāk um, ar to visu par to visu domā, tad jums jā, jāatceras arī priepriekšējo runātāju teikto, jo viņu punkti bija ļoti atbalstīgi. Pirmām kārtām vienlīdzīga attieksme. Ja skatāmies uz piekto apsvērumu, tad tas jau pats par sevi sniedz daudz eh, informācijas priekšlikums izprašanai, un arī tāpat tās 4. pantu otrais punkts. Šeit runāts par vienlīdzības principu attieksmes jomā pie konkrētiem nosacījumiem. Tostarpā ir, piemēram, dalība valstu tiesības noteikt atsevišķos gadījumos arī ierobežojumus sociālās drošības jautājumos un atbalstos tiem, kas ir ekonomiski, ne, ekonomiski, ekonomiski neaktīvi. Un šie pre, ierobežojumi ņemti no Eiropas kopienu tiesas Eh, pieņemtajiem lēmumiem. Nu, bet pieņemsim, ka šie noteikumi iet tālāk par Eiropas kopienu tiesas lemto. Nu, tāds pieņēmums, izejas punkts. Nu, tad tādā gadījumā, piemēram, ja skatāmies uz vienu no svarīgākajām lietām, jeb tiesas prāvām, kā rezultātā komisija šīs grozījumus vispār sāka izstrādāt, tad jūs konstatēsiet, ka nav iespējams automātiski izslēgt kādas tiesības uz vienādu attieksmi, neskatoties uz atšķirīgiem apstākļiem. Ko tas nozīmē mums? Tas nozīmē, ka varētu rasties tādi apstākļi, tikt identificēti tādi apstākļi, kurā gad, kuru, kuru iestāšanās gadījumā automātiska kolerā, korelācija nenotiek. Un tas tāpēc, tāpēc šī nianse ļoti uzmanīgi jāinterpretē. Tā tas jau vairāk kārt ir noticis un nereti rezultāti neatbilst tam burtam, um, priekšlikumā, komisijas priekšlikumā. Nu, jo nevar būt arī tā, ka tiek piedāvāts tāds kā neparakstīts čeks, kur var tad rakstīt iekšā, kas vien ienāk prātā un izslēgt no sociālām tiesībām virkni neaktīvu cilvēku. Jo tādā gadījumā varētu tikt atvērta vesela Pandoras lāde. Eiropas kopienu tiesu prakse um, Pītera Breja lietā cita starpā uh, nosaka konkrētu un ļoti svarīgu principu. Un tāpat arī bija tiesas prāva komisārs pret, Liel, komisija pret Lielbritāniju un arī tika lemts par labu Lielbritānijai tiesu uh, nolēmumos neiedziļināšos detaļās, bet šie principi ir ļoti aktuāli apskatāmajā tēmā. Tāpat tas kļūs vēl aktuālāks iestājoties Brexit. Jo tiesa faktiski piekrīt netiesai, netiešai diskriminācijai un šo netiesas, di, netiešas diskriminācijas principu mm, interpretē tā, ka var pastāv, var rasties ietekme arī uz Lielbritānijas eh, kasi, vienlaikus noraidot komisijas apgalvojumus. Un tas ir visai izglītojoši, jo tur turklāt tiek teicis, ka komisija nav klā, nākus klajā ar atbilstīgiem pierādījumiem. Nu, un, nu, tagad komisija šādi pierādījumi ir eh, jāpieved. Bet tas savukārt var būt saistīts ar proporcionalitātes principu, samērīgumu principu. Un šī regula neskaidrā mērā dod piekrišanu kaut kam tādam, ko Eiropas kopienu tiesa Luksemburgā jau ir noteikusi savā tiesu praksē. Jums kā likumdevējiem ir jāizpēta šis priekšlikums un jāskatās, kur šeit ir šie ierobežojumi brīvai pārvietošanās kustībai. Kā tad var ierobežot šo personu brīvu pārvietošanos, jo tas būs šeit aktuāli. Nerunāšu tik daudz par bezdarbiniekiem un bezdarba apdrošināšanu. Šeit jau kolēģi ļoti detalizēti par to izteicās, bet es gribētu te norādīt uz virkni elementiem, kas izriet no regulas. Pirmām kārtām šis trīs mēnešu periods, nogaidīšanas periods pēc principa tas attiec uz pēdējo nodarbinātības vietu, un tai jāmaksā bezdarba pabalsts. Jo tā ir bijusi valsts, kur mm, darba ņēmējs ir strādājis un kur maksājas sociālā nodrošinājuma iemaksas. Savukārt, ja persona trīs mēnešu laikā nav maksājuši šīs iemaksas pēdējā e, nodarbinātības vietā, tad šī valsts, šī valstī nav tiesību izmaksāt bezdarbnieka pabalstu. Līdzīga veida situācijas var rasties arī citos gadījumos. Nu, piemēram, kas notiek, ja kāds strādā 24 um, mēnešus, piemēram, valstī A, pēc tam dodas uz B valsti, kur nostrādā 2 mēnešus un kļūst par bezdarbnieku. Vai tādā gadījumā pabalstu um, maksā tikai B valsts vai uh, kāda ir ietekma šajā gadījumā? Šeit vajadzētu būt kaut kāda veida kumulatīvam efektam. Uh, nosakot bezdarba pabalstus, bet saskaņā ar komisijas priekšlikumu tas cilvēks šādā gadījumā uh, tomēr saņemtu kompensāciju no A valsts, jo pat tajā gadījumā, kad viņam vairs nav nekādu konkrētu attiecību ar A valsti, un tāpēc maksājumi, kas tiek saņemti B valstī, iespējams, varbūt pat netiks, nebūs samērīgi e, šiem dzīves standartiem un līmenim. Tātad ir daudz nopietnu problēmu jautājumu. Gribu atsaukt, atsaukties uz 48. pantu, kur teica, ka visi veidi nodarbinātības periodiem ir jātiek saskaitītiem kopā. Un tas ir varbūt tāds neliels, neliels grozījums, modifikācija, bet tam ir būtiskas sekas tālākajā 48. panta interpretācijā. Man šķiet vēl palicis tikai 20 sekundes pēdējiem apskatāmajam punktam, un te es gribēju runāt par deleģētajiem tiesību aktiem, centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Ar šiem tiek ietekmēts attiecības tam trim, tam trim iestādēm - padomu parlamentu un komisiju, un eh, ja jūs prasītu, ko es domāju tīri personīgi, tad Esmu gatavs jums savu viedokli arī izklāstīt, vienkārši kopsavilkumā sakot, ka 2008. gadā, 9. gadā un 10. gadā jūs mainījāt pielikumus regulai, un tam bija nopietnas sakas uz pārrobežu darba ņēmējiem. Viņiem ir virkne tiesību, kas pienāk, viņiem pienāks šīs regulas ietvaros, bet, nu, nezinu, vai šīs tiesības viņiem pienāksies joprojām jaunās regulas ietvaros. Paldies! Jā, nu, acīm redzot, mums jābūt piesardzīgiem attiecībā uz Eiropas kopienu tieslēmumiem. Tagad došu vārdu uz trim minūtēm mūsu referentam Gijām Amalasam. Balasam. Paldies par šiem komentāriem. Un tie mums ļoti labi parāda, ka mūsu apskatāmais temats ir visai sarežģīts. Šis komisijas priekšlikums nav tāds vienkāršs pie tā vēl ir pamatīgi jāstrādā, tas jāanalizē, tā lai mēs varētu to pēc iespējas tālāk uzlabot. Negribu izteikties gari, jo vēlos pēc iespējas vairāk laika atstāt jautājumiem, kas rastos ēnu referentiem un arī citiem kolēģiem. Tomēr gribu vaicāt katram no runātājiem, katram ekspertam, kas izteicās jo, par, par vienu lietu, jo par to nedzirdēju viņus runājam. Šī Un te nu mums ir atšķirības ar komisijas priekšlikumu. Papildus šiem konkrētajām norādēm, vai jūs varētu, varbūt tā globālākā mērogā, varētu izteikt savas domas par komisijas priekšlikumu šobrīd? Nu, vai jūs domājat, ka šis priekšlikums kopumā iet tajā, tādā pareizā virzienā, tas varbūt tad tālāk jāuzlabo, ja varbūt tas ir pilnībā jāreformē? jo citādi tas var tikai vēl tālāk sarežģīt šo situāciju. Nu, varbūt jūs varētu tiešām tādā globālākā veidā teikt, ko jūs domājat par šo priekšlikumu. Tas ļautu mums pēc tam arī, nu, sīkāk detaļās ņemt jūs viedokli vērā. Paldies, tālāk došu vārdu dažādiem ēnu referentiem. Un pēc tam došu vārdu arī trim runātājiem, lai viņi atbild uz jautājumiem. Nu, redzat, ka jautājumu uzdevējiem būs visai daudz. Tātad divas minūtes katram ēnu referentam. Pirmām kārtām uh, Šulca kungs no Tautas partijas. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Paldies, priekšsēdētāji, godātie viesi, Garcijas kungs, Aihenhofer kungs. Eh, liels paldies, ka esat ieradušies. Un it sevišķi pēdējā uzstāšanās man šķita saistoša. Es uh, arī izlasīju uh, kādus 50 lāpusus dokumentā, un es īsti nesapratu, kas man ir uh, ar to jāiesāk, bet, nu, tāds ir mans redzējums kā deputātam. Es gribēju arī runāt par tiem jautājumiem, ko jūs jau eh, pieminējāt, proti eh, pagarināt eh, šo bezdarbnieku pabalstu no 3 uz 6 mēnešiem, to eksportēt. Un Eisenhofer kungs vai sešus mēnešus varētu pagarināt uz maksimālo laiku vai nē, un vēl ņemot vērā ES tiesas spriedumus, ņemot vērā arī direktīvas pārskatīšanu, vai bija tātad šis mēģinājums pēc iespējas vairāk spriedumus tur pieminēt, vai jūsuprāt tas bija tāds uh, labs uh, piedāvājums, ir arī tā sauktais Alimanoviča uh, spriedums, un tur tika runāts par sociālo pakalpojumu piešķiršanu, e, un e, komisija sprieda, ka šis priekšlikums ir jākodificē. Cik tad mums ilgi ir laika, cik tad mums īsti ir laika, tātad divas stundas, es esmu vēl, nu, vairākus jautājumus gatavs uzdot, saka Šulcis kungs. Nu, labi. Euh, Došu vārdu tagad mums kolēģe Haga Stīvensai, EKR grupas vārdām. Thank you, Chair. Uh, Uh, have... Paldies, priekšsēdētāji. Man arī ir uh, vairāki jautājumi. Viens ir līdzīgs uh, kolēģa uzdotajam jautājumam. Uh, tātad šeit ir runa par Eiropas Savienības tiesas uh, nolēmumu kodificēšanu. Jā, priekšlikums uh, daļēji to piedāvā. Un es Uzskatu, ka priekšlikums arī eh, sniedz eh, liederīgu skaidrojumu, nodrošina lielāku tiesisko paļāvību un uh, norāda dalību valstīm, kas ir mm, nepieciešams, lai pierādītu pastāvīgā iedzīvotāja status, ko, tre, ko konkrētā valstī. Uh, Mm, attiecību, ņemot vērā tās prasības, kur dalību valstis uh, tika mm, notiesāts, ja tā varētu teikt, uh, Eiropas Savienības tiesā, vai es to pareizi saprotu tālāk par uh, pabalstiem un to indeksāciju bērniem. Nu, mums ir uh, jācenšas samazināt, ja tā varētu teikt, bērnu pabalstu eksportu. Uh, kā mēs nodrošinām vienlīdzīgu attieksmi pret visiem bērniem, jo izmaksas uh, dzīves dārdzība jau nav visā Eiropas Savienībā vienāda komisāra Taisēna uzklausīšanā teica, ka tas attiec uz pavisam nelielu skaitu, varbūt vienu, diviem procentiem, un vispār nav vērts tām pievērst uzmanību. Bet ja palūkojamies uz skaitļiem, uh, nu tad var konstatēt, ka tā ir liela problēma atsevišķām valstīm. Protams, ja rēķina vidējo skaidrļus, tad šķiet, ka tas ir nenozīmīgi, bet dažas valsts saskaras ar lielām problēmām šai jomā. Un es aicinātu pievērsties tām detalizētāk. iespējamie veidi, kā apkarot krāpšanu vai ļaunprātības? Vai jūs varētu paskaidrot kaut ko nedaudz sīkāk? Dalību valstīm vai būtu nepieciešami vienādi instrumenti, lai vērstos pret krāpšanas gadījumiem, vai jūs prāt tas tiešām darbojas? Paldies! Aldes grupas vārdā Marijana Harkina. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos mūsu ekspertiem. Jā, tas ir uh, sarežģīts dokuments, un tagad apzinos, kāds uh, darba apjoms mums stāv priekšā, un tagad daži īsi komentāri. Šeit tika izdarīta atsauca uz vairākiem Eiropas Savienības tiesas nolēmumiem. Viens no tiem, ko minēja pēdējais runātājs, jūs piebildāt, ka komisija netika, nebija iesniegus pietiekamus pierādījumus Un varbūt mums vajadzētu izvērtēt, kur ir brīvas pārvietošanās robežas. Ir arī citi nolēmumi, kur ietekmējuši šo dokumentu, vai arī šeit ir kādi komentāri vai atrunas. Ja es lasu Eiropas Savienības tiesas nolēju, nolēmumu, es to nevaru nekā interpretēt, tas ir tā, tāds kā uzrakstīts. Un, nu, neko tur nevar komentēt. Dejongas kundze, jūs runājāt par to, kā dalība valsts saskaņā ar jauno priekšlikumu var pārbaudīt, vai bezdarbnieks izpilda visus nosacījumus bezdarbnieku pabalstu saņemšanai. Tas nozīmē, ka jūs ierosināt tādu ideju, ka jā, cilvēks pārvietojas no valsts A uz valsti B, un atrodamies, atrodamies valstī B, uh, saņems bezdarbnieku pabalstu valstī A, bet šie nosacījumi nebūs tādi paši kā personai, kas ir uh, palikusi savā izcelsmes valstī, vai es jūs pareizi esmu sapratusi. Tālāk jūs teicāt, ka lielākais izaicinājums darba devējiem ir administratīvās uh, formalitātes saistībā ar līdzekļu pārskaitījumu uz citu valsti. Es saprotu, ko jūs ar to domājat, bet to jūs tomēr nevarētu precizēt. Tā, es varētu uzdot varbūt vēl simts jautājumus, bet, nu, es nezinu, vai man tos vajadzētu uzdot, bet, nu, šie jautājumi bija tā iesākumam. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jā, sāksim ar pirmajiem jautājumiem, un, protams, vēl darba procesā būs daudz citu jautājumu. Un tagad vārds Cimers kundzei, divas minūtes. Paldies, paldies visiem ekspertiem, kas jau uh, izteicās. Tas bija ļoti vērtīgi Būtu ļoti jauki, ja mēs arī to visu varētu vēl saņemt elektroniskā formātā. Tas mūsu nu, turpmākajā darbā būtu ļoti noderīgi. Es gribēju runāt par pakalpojumu eksper, eksporta minimālo termiņu. Jūs teicāt, ka to varētu pagarināt no trim uz sešiem mēnešiem, ja sevišķi runājot par bezdarbnieku pabalstu. Man šķita, ka saklausīju starp rindiņām eh, tādu jūsu viedokli, ka varētu parūpēties, lai cilvēki, kas meklē darbu, varētu tomēr to mm, izdarīt vienkāršāk, lai nebūtu šo eh, necaurējamo birokrātisko eh, džungļu. Nu, kas, es domāju, tas būtu tikai loģiski, ko tādu darīt un visu vienkāršot, bet, nu, kādēļ tas joprojām nav izdarīts, es īsti nesaprotu. Uh, Un ja mēs runājam par uzturēšanās tiesībām, kas izriet no brīvas pārvietošanās direktīvas, tika runāts arī par piekļuvu sociālajai aprūpei. Gribēju pavaicāt, vai jums šķiet, runājot par komisijas priekšlikumiem, vai arī paturot prātā ES spriedumus, vai tā tad. tad tu, tagad notiek tāda mm, attālināšanās no brīvas pārvietošanās attiecībā uz visiem cilvēkiem, un tagad eh, to pārsvarā izmanto tikai tie, kas dodas kaut kur strādāt. Un vēl viens jautājums par eh, šiem cilvēkiem bez uh, dzīves vietas, es uh, domāju, ka vajadzētu piedāvāt kaut kādu palīdzību arī pāri robežām, jo jāsaka, ka patiešām tajās valstīs, kur tagad ir uh, ierobežota piekļuva sociālajai aprūpei, ka tur vēl varētu pieaugt uh, bezpajumtnieku skaits. Paldies! Merci. Uh, je ne vois pas, madame. Paldies. FDD pārstāvs zālē neredz, vai kāds cits vēlas uzstāties šīs grupas vārdā. Toties jums taisnība, Lamberts kundze, es biju jūs aizmirsis. Vārds jums. Thank you. I, I'll declare... Paldies. Jā. Es no paša sākuma jau varu pateikt, ka mani šī lieta ļoti interesē, jo es strādāju pie iepriekšējās regulas un arī pie īstenošanas regulas. Atvainojos, ka mm, varbūt te ir kaut kāda veida iztraukuma šais tiesību aktos, bet toreiz bija, nu, vienprātība padomē tā, kas noteica daudz ko. Vēlos atsaukties uz vairākiem punktiem, kas tika minēti pirmām kārtām lieta, kas tika pieminēta saistībā ar 4. pantu otro punktu, vienāda, vienlīdzīga attieksme, par ko runāja arī vairāk kolēģi. Man liekas, ka pašreizējais priekšlikums šobrīd ir solis atpakaļ no šī principa. Iekļaujot šeit tādu konkrētu tiesas lēmumu, mēs apšaubām virkni citu tiesību Eiropas pilsoņiem runājam par ekonomiski neaktīviem cilvēkiem, tur runājam par pensionāriem, cilvēkiem, kas varbūt paliek mājās, kamēr viņu partneri strādā. Nu, tātad tie ir daudz un dažādi cilvēki, kas varbūt tik nonākt šajā definīcijā. Un viņiem var būt kaut kādas atvasinās tiesības. Un tāpēc gribu vecāt, vai tiešām šeit ir pilnīgi skaidri nodalīts tie, kam ir atvasināts tiesības, vai varbūt mēs varētu tomēr darīt vairāk, lai šīs vienādās attieksmes principu aizstāvētu. Man, es te saredzu vairākas ļoti konkrētas problēmas šais pārmaiņās attiecībā uz ES valsts piedarīgo tiesībām. Uh, Lielbritānijas lēmumu rezultātā ir īpaši. Un tālāk par modernajiem darba modeļiem. Nu, arī tas tika pieminēts, un tad šis jautājums, kā tas notiek, ja, teiksim, strādā B dalība valstī trīs mēnešus, pirms jānostrādā trīs mēnešus, lai kļūtu, lai iegūtu tiesības uz bezdarbnieku pabalstu. Kā tad tiks definēti šie trīs mēneši, īpaši ieņem vērā, ka daudzi uzsāk savu darba dzīvi ar tādu, nu, tādu dienišķāku, ar kādiem pagaidu darbiem un nu, ar visiem tādiem atsevišķiem elementiem dokumentiem. Kā tas viss tiks skatīts, kā tiks izdarīti šie aprēķini un vai varbūt šai jomā arī varētu darīt vairāk. Tāpat tika runāts arī par pārobežu strādniekiem, darbaņēmiem, kas varētu ciest zaudējumus savā pašreizējā situācijā. Te runāju tiem, par tiem, kas dzīvo vienā dalību valstī, bet dodas strādāt uz otru dalību valsti. Kas, jūsuprāt, šeit runā par labu viņiem? Un visbeidzot, kas jūsuprāt šeit ir palaists garām šai priekšlikumā, kas šobrīd ir mūsu priekšā attiecībā uz tādām niansēm, kas varbūt varētu atvieglot eh, darba ņēmēju dzīvi, tīpaši tādu darba ņēmēju dzīvi, kas izmanto šo brīvās pārvietošanās principu. Liels paldies! Neredz arī Millers kundzi šeit, bet varbūt Martēna kungs izteiksies. Paldies! mūsu sarunu partneriem ļoti labi sapratu uh, Gars uh, Kortezarni Bredus kungu teikto, De Janga kungu teikto, Eišenkover kungu, es nesapratu tik labi varbūt tūkojuma dēļ. Tātad šeit uh, par sociālo aizsardzību un uh, Uh, komisijas priekšlikumu par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordināciju, un es tagad konstatēju, ka pārsvarā tiek runāts tieši par bezdarba apdrošināšanu, un tas man tāds pārsteigums ņemot vērā šo nosaukumu. Tātad uh, tika šeit runāts par konverģenci, ko vēlas Eiropas Savienība jau gadiem ilgi. Bet eh, man šķiet, ka mēs jūdzam eh, ratus priekšā zirgiem. Pirms eh, mēs šeit kaut ko atbalstām, nu, domājot par brīvu personu un darbinieku pārvietošanos, eh, LS drošību, darbinieku nosūtīšanu, patiesībā mums būtu bijis jāsāk ar harmonizāciju un konverģenci Eiropā, kurā bija sešas, septiņas dalība valstis, nevis tagad aizstākties notikumiem priekšā. Un patiesībā nu, šī vārda gribēja kļu, uzpūsties tik liela kā uh, vērsis, bet mēs redzam, kas no tā ir iznācis, un mēs esam iestriguši savās pretrunās. Vai jūs nedomājat, ka nu, vistaisnīgākais noteikums un vispraktiskākais noteikums būtu tāds, ka tas, kurš saņēma sociālās un darba devēju iemaksas katrā valstī, arī būtu atbildīgs par uh, pabalstu izmaksu, nu, šeit valsts A vai B un uh, proporcionālais aprēķins ņemot vērā nostrādāto laiku, tas viss būs ļoti sarežģīti. Paldies, saka priekšsēdētājs, uzklausījām referentu, ēnus referen, ēnu referents un tagad vārds citiem deputātiem. Pirms Marija Arēna. Paldies par prezentāciju. Mana tā šķiet, ka e, runājot par šo sociālās apdrošināšanas koordināciju, kad e, tiek runāts par piekļuvi e, dažādiem ģimenes pabalstiem un bezdarba apdrošināšanai, kad patiesībā mērķis ir ierobežot brīvo pārvietošanos. Un da, mazāk skaidrākā daļa ir par darbā nosūtīšanu. Uh, ja mēs runājam par cīņu pret krāpšanos gadījumiem šajā pirmajā daļā, ierobežojot stipri piekļuvi, tad otrajā gadījumā, runājot par darbā nosūtīšanu, šādas pieejas nav. E, man ir tāds uzskats, ka mums būtu jābūt skaidriem. Pirmkārt, ir Eiropas Savienības tiesas nolēmums par Vāciju, kas nosaka, ka uzņēmums, kurš dod norādījumus par uh, darbu veikšanu notējā, uh, citā valstī, uh, garantē sociālo iemaksu maksāšanu Uh, un vai nevajadzētu šādas uh, nu, garantijas principu ieviest ar uh, plašāk, jo galvenās krāpšana ir saistīta ar to, ka izcelsmes valstī vienkārši netiek veikts sociālās iemaksas, vai par to mums nevajadzētu padomāt. Otrs jautājums par A1 dokumentu Tas ir dokuments, kurš garantē, ka iemaksas ir veiktas izcelsmes valstī un tas tiek izsniegt, eh, iesniegts eh, uzņēmēju valstī. Tagad tas tiek darīts ar atpakaļējošu datumu. Ja tiek veikta kontrola dokumenta nav, tad to var iesniegt pēc tam. Bet vai nebūtu jāizteno tāda pieeja, ka šis dokuments tiktu iesniegts jau iepriekš? apsteidzot notikumus, runājot par sociālo apdrošināšanu. Trešais jautājums. Jābūt uh, tādai uh, um, informācijas bankai Eiropas uzņēmumiem, lai varētu uzzināt, kāda ir uzņēmuma situācija izcelsmes valstī. Teiksim, ja Bēļģijā kāds uzņēmums nemaksā sociālās iemaksas, tad šīs uzņēmums eh, ir iezīmēts sarkanā krāsā, lai brīdinātu par to, ka netiek veikts iemaksas un nevar piedalīties eh, publiskos iepirkumos bet ārzemēs šie uzņēmumi, nepildot uh, šos noteikumus, tomēr var piedalīties publiskajos iepirkumos. Un vai tādēļ mums nevajadzētu šādu informācijas uh, datu bāzi izveidot, lai nodrošinātu godīgu konkurenci starp uzņēmumiem? Tagad vārds Žoržam Baham. Paldies, priekšsādātāji! Ja esmu pareizi uh, sapratis komisijas priekšlikumu, tas pirmām kārtām ir domāts labākai sociālai uh, aizsardzībai un uh, taisnīgumam, lai, protams, arī varētu izvairīties no ļaunprātīgas izmantošanas. Un Helga Stīvensa jau arī uzdeva jautājumu. Mēs te runājam par kādu vienu vai diviem procentiem, kad nu, notiek krāpšanās ar pabalstiem. Uh, Skatoties uz šo skaitli, arī kolēģi jau to pieminēja, mēs te runājam tikai par uh, tādām striktākām kontrolēm. Gribēju pavaicāt, vai mēs te patiešām neveiksim milzīgu birokrātisko uh, um, tādu piepūli, kurš tad to visu kontrolēs. Tagad uh, ir pietiekami daudz uh, divpusēju vienošanos starp atsevišķām dalību valstīm, un tad varētu uh, būt, ka kādu dienu tas uh, izskatīsies pavisam citādāk. Esmu patiešām noraizies, ka beigās mēs to visu vairs nevarēsim kontrolēt, un būs milzīgs administratīvais sloks. Ko jūs tu par to domājat? Paldies! Merci. Euh, Madame Anne Sander. Anna Sanders, lūdzu. Merci, monsieur le président. Merci. Paldies, priekšsēdētāji, pateicos mūsu viesiem. Ļoti labi, ka mums notiek šī viedokļu apmaiņa, un mēs tiešām konstatējam, ka visiem ir daudz jautājumu, un es domāju, ka šie jautājumi vēl radīsies darba procesā. Es gribēju jautāt. Uh, par vienu konkrētu problēmu, proti par uh, pierobežas uh, darbiniekiem. Jo šobrīd ir nu, divu veidu strādājošie cilvēki, kuri strādā kaimiņu valstī, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts, un, valstis, un cilvēki, kas strādā, piemēram, Šveicē. Uh, Un šeit rodas nopietnas jautājums, vai šie noteikumi tieši attieksies arī uz Šveici, vai vispirms būs jānoslēdz konkrēti nolīgumi. Otrs jautājums, kas, par kuru man pauda bāžas šie kaimiņu valstīs strādājošie, ir saistītas ar to, ka situācija atsevišķās valstīs ir ļoti atšķirīgas. Un jautājums par to, kas tad notiks pārējais posmā. Valstis, kuras maksās šos uh, pabalstus, uh, varbūt uh, paredzēs mazāk izdevīgus nosacījumus nekā tie ir šobrīd. Paldies, Marāņš Šarķiekundze. Paldies priekšsēdētāji, pateicos mūsu viesiem, pateicos referentam, ēnu referentiem par viņu teikto. Šobrīd mēs pārskatām 96. gada direktīvu par uh, norīkotajiem darbiniekiem. Un uh, runa ir īpaši par uh, īst, īstermiņa darbu vai attālinātu darbu un par to, kā koordinēt mūsu darbu. Es arī esmu norūpējusies par to, lai nebūtu papildus administratīvais sloks uh, mūsu darba rezultātā, vai arī, lai strādājošie nezaudētu tās tiesības, kas viņiem šobrīd ir. Tāpat mums nepieciešami instrumenti cīņai pret uh, krāpšanu, ko īsteno pastkastīšu firmas, jo būtībā šeit jau nav runa par administratīviem jautājumiem. Administrācija ir jāaizstāv strādājošo intereses, un tieši pie tā mums kopīgiem spēkiem būtu jāstrādā. Esmu gatava sadarboties ar referentu, lai koordinētu darbu pie direktīvas par uh, norīkotajiem darbiniekiem. Uh, tam, protams, ir eh, jāvirzās uz priekšu savā eh, ritmā, bet šeit viss ir jāprecizē un jāsaskaņo ar Gijoma Balaša eh, veikto darbu. Priekšsēdētājs ļoti labi tiešām, ka ir šāda koordinācija starp šiem diviem svarīgiem dosjiem. Sofija Ribeiro vēlos pateikties par šo iniciatīvu. Tas ir tiešām ārkārtīgi svarīgs jautājums, ko mēs šobrīd apspriežam šo pēcpusdienu īstenojot uh, sociālās uh, nodrošināšanas koordinēšanu Tas ir svarīgi, lai arī jaunieši varētu brīvi pārvietoties Eiropā. Mēs vēlamies aizsargāt jauniešu intereses un tiesības arī nākotnē. Es uh, vēlētos no jums dzirdēt skaidrojumu par šādu būtisku jautājumu. Kā uzlabot uh, sociālās nodrošināšanas sistēmu? Uh, koordināciju, kā visu to ņemt vērā aprēķinot pabalstu apjomu. Un uh, kā to visu attiecināt arī uz cita veida pabalstiem, uz ko strādājošiem ir tiesības. Jautājums, vai šeit arī pastāv subsidiaritātes jautājums, jo uh, tas būtu tad jārisina dalību valstīm otrām kārtām kā mēs varēsim pārvarēt situāciju, kurā dalība valstis veidos šķēršļus sociālās sistēmas, sociālo sistēmu koordinēšanai. Paldies. Nākamais runātājs ir. Kutieris kungs. Jā, pateicos visiem, kas piedalās šīs dienas diskusijā, pateicos mūsu viesiem, tiešām eh, jūsu eh, prezentācijas bija ļoti augstā kvalitāte eh, mūsu uzdevums nav viegls, ņemot vērā lielās atšķirības starp dalību valstīm. Un šie jautājums skar visas dalību valstis bet eh, šeit var būt arī dažādas pieejas, dažādi politiskie risinājumi, tāpat jāņem vērā vēlēšanu procesu. Eh, ja runājam par pārvietošanās brīvību, pie tā mēs atgriežamies atkal un atkal manā valstī runājot par uh, veselības aprūpi un pabalstiem arī šeit eh, tiek eh, paredzēti ierobežojumi. Nu, it īpaši eh, priekšvēlēšana perioda mums būtu e, nepieciešams tāds regulējums Eiropas Savienībā, kas novērstu ļaunprātības un nodrošinātu Eiropas Savienības pilsoņu tiesības uz brīvu pārvietošanos. Es nezinu, kāds ir politiskais princips e, īstenojot šo pārskatīšanas darbu, vai mēs gribam e, atrisināt problēmas vai vienkārši paskaidrot uh, šīs identificētās problēmas, ja mēs harmonizēsim, vai mēs harmonizēsim uz augšu, uzlabojot standārtus, vai gluži pretēji tos pazemināsim. Runājot par sociāliem un ekonomiskiem pakalpojumiem. E, manuprāt, ir e, skaidri jāsaprot, kādas tiesības mums ir. Ne tik daudz runāt par to, kura valsts par to maksās. Ir jānoskaidro, kādas ir tiesības attiecībā uz bezdarbnieka pabalstu, vai mēs saņemam tikai daļu no iemaksām, uz cik ilgu laiku cik ilgs uh, laiks nepieciešams, lai noskaidrotu to, vai personai ir tiesības vai nav, cik ilgi šis pabalsts tiek maksāts - 18 mēnešus, 24 mēnešus, jo dažādās dalībvalstīs situācija ir atšķirīga. Un kā mēs varēsim atrisināt konkrētu cilvēku problēmas. Svarīgi arī nepieļaut politiskas kļūdas jo ir uh, atsevišķas vietas, kur uh, priekšvēlēšana kampaņas laikā tiesības uz pabalstiem tiek ierobežotas. Visām dalību valstīm ir nopietni jāvēršas pret uh, krāpšanas gadījumiem, bet jāsaka, ka tiešām uh, šie krāpšanas gadījumi ir reti. To es gribēju norādīt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad uh, Eh, mūsu ekspertiem eh, ir tāds grūts uzdevums eh, censties desmit minūtēs atbildēt deputātiem un Tātad mm, mēs šeit runājam gan par politiskiem aspektiem komisijas priekšlikumā, gan arī par tādiem uh, praktiskiem jautājumiem mūsu uh, uzklausīšanas uh, mērķis ir uh, Uh, atbalstīt mūsu komitejas darbu, analizēt šo priekšlikumu un sagatavot pēc iespējas liederīgus priekšlikumus. Paldies! Vārds jums! Cienītās dāmas un godātie kungi, koordinējot sociālo aprūpu Eiropas, eh, vispār sākās Eiropas ekonomiskā savienība. Trešais un ceturtais likums, eh, kas tika pieņemts 85. gadā, attiecās uz eh, sociālā nodrošinājuma koordināciju. Un tādā veidā arī Eiropas Savienība izgāja starptautiskajā arēnā. Uh, Mēs pie tā strādājam 58 gadu garumā, un e, pie tā Eiropas Savienība allaži ir strādājusi un vienmēr arī reaģējusi uz sociāla-ekonomiskajām pārmaiņām, un, protams, sociālā nodrošinājuma sistēmas ir mainījušās, ir tikušas grozītas, ir bijuši, protams, arī jauni notikumi startautiskā arēnā, kas ir nesuši līdz šīs izmaiņas. 2004. gada regulā arī tas ir redzams, tā ir paredzēta ņemot vērā modernu modernizāciju un laiku maiņu. Tātad, eh, kas, eh, kāds motīvs tam visam vīz cauri? Proti, eh, ka ja mēs garantējam personu brīvu pārvietošanos, un, protams, tad arī ir jāgarantē sociālais nodrošinājums, arī runājot par pabalstiem un veselības aprūpu. Manuprāt, šajā plāksnē priekšlikumi ir pareizi, jo tur tiek spēcināti koordinācijas principi, runājot arī par citiem sociālā nodrošinājuma šiem atzariem. Un, ja mēs runājam par eh, šo īpašo bezdarnieka pabalsta statusu, tas uh, vairs nav uh, skatīts atsevišķi, bet tiek iekļauts kopīgajā koordinācijas sistēmā. Un, ja mēs runājam par cilvēkiem, kam pienāks šāds nodrošinājums, viņus nevajadzētu izņemt no apsvērumu. Es, protams, varētu šeit ļoti daudz par to teikt, bet nākamajās desmitgadēs noteikti par to būs jārunā ārkārtīgi bieži. Proti, uh, sociālā nodrošinājuma koordinācija tiek nodota atpakaļ dalību valstīm. Saskaņā ar ES tiesas spriedumu dalību valstis darīs to, ko tās varēs darīt. Un, ja dalību valstis izmantos šo, šīs uh, privilēģijas. Nu, mēs redzēsim, kā tas notiks. Manā valstī gada beigās stājās spēkā likums, kas nosaka, ka ES pilsoņi pirmos piecos gados uzturoties mūsu valstī nevarēs saņemt nekādu sociālo pabalstu. Nu, īstenībā tas patiešām ir pārkāpums. Jā, tas tie ir tādi lieli globāli jautājumi. Ja mēs runājam par bezdarbnieku apdrošināšanu,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 ir par labu reformai, proti brīva pārvietošanās tiek ievērota un otrām kārtām tiek pasvītrots šis apdrošinošais bezdarbnieka aizsardzības aspekts. Ja, piemēram, nodrošinājums tiek eksportēts, eh, tas notiek tādēļ, ka cilvēks arī, piemēram, ir regulāri iemaksājis, veicis eh, šī sociāla nodrošinājuma iemaksas. Tas ir tikai pareizi. Pēdējo desmitgažu laikā tas aizvien ir radījis eh, daudz šaubu šaubu un bažu, jo, ja tiek runāts par bezdarbnieka nodrošinājumu un tā eksportu, tas attiecas uz to valsti, kur notiek darba meklējumi. Bet No otras puses, brīva pārvietošanās jau nav tik svarīga tiem, kam jau ir darba vieta. Tā ir svarīgāka tiem, kas vēl darbu meklē. Uh, Tādēļ šī nodrošinājuma eksports arī ir ļoti svarīgs. Uh, Un, ja, piemēram, jums eh, ir partneris, kas atradis darbu citā valstī, jūs vēlties viņam doties līdzi, un jūs kļūstat par bezdarbnieku un pieprasāt eh, bezdarbnieku pabalstu tajā valstī, kurā esat strādājis līdz šim. Tika pieminēta Šveice. Šveice tiks eh, iesaistīta koordinācijas sistēmā ne uzreiz, ne uz Eh, sitiena, bet eh, pēc noteikta laika vienojoties divpusēji. Es ceru, ka tas katrā ziņā notiks. Ja mēs runājam par eh, šo ģimenes pabalstu indeksāciju, tas priekšlikumā nav iekļauts, temats ir ļoti plašs, bet es gribēju teikt, ka šo pabalstu indeksācija ir pretrunā koordinācijas principam. Pirmām kārtām, ja mēs runājam par uh, 8, 8, 3 direktīvu. Un, ja, piemēram, jūsu bērni aug citā valstī, tad viņiem pienāks arī, jums pienāks pabalsts šajā valstī, un visi pabalsti, ko jūs varat iegūt, protams, ir jāizmaksā ņemot vērā arī līdztiesīgumu principu un Un, protams, arī iestādēm ir jāpārbauda, kurā valstī tad reāli bērni dzīvo, un, eh, protams, indeksācijas procedūra varētu būt sarežģīta, un jāsaka, ka šī veida indeksācija priekšlikumā nav iekļaut. Ja mēs runājam par nosūtītiem darbiniekiem, šeit eh, tiek piedāvāti grozījumi. Es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir labāks, runājot par sociālā nodrošinājuma termiņu, kas būtu jāpielāgo nosūtīto darbinieku tiesībām, jo bieži vien, ja mēs runājam par darba tiesībām un sociāla nodrošinājuma tiesībām, tās ļoti bieži ir, nu, kā cimts ar roku. Un, Darba tiesības un sociālās tiesības uh, ir dalība valstu tiesiskajā kompetencijā. Nu, ja mēs runājam par uh, pabalstu slimības laikā vai bezdarbnieku pabalstiem, mēs nevaram to tā visu atdalīt. Tas nebūtu patiešām prātīgi. Jāsaka, ka priekšlikums rada arī zināmas problēmas. Piemēram, sociālā nodrošinājuma tiesībās ir paredzētas vienošanās, kas varētu uh, arī ilgt vairāk par noteiktajiem diviem gadiem. Un ja mēs gribam kaut ko grozīt, vajadzētu saprast, vai tas, kas ir minēts sociālajā nodrošinājuma likumā 16. pantā, atbilst arī mm, tam, kas attiecas uz bezdarbnieku pabalstiem. Ja mēs runājam par uh, pārobežu režīmu un cilvēkiem, kas strādā citā valstī, problēma sakņojas tajā, ka saskaņā ar likumiem, ja šie cilvēki paliek bez darba, viņi eh, pret viņu, tātad uz viņiem attiec tās valsts likumdošana, kurā viņi ir strādājuši, bet tātad, ja viņi ir strādājuši šajā valstī, tad uz viņiem attiecas eh, attiecīgs valsts likumdošana, bet nevienmēr to var pierādīt, un tika pieminēta arī subsidiartāte. Man šķiet, ka par to mums te īsti nevajadzētu diskutēt. Uh, Subsidiaritāte ir jāievēro tad, kad šīs sistēmas tiek radītas, sociālās nodrošinājums, eh, apdrošināšana, veselības apdrošināšana, pensijas un tā tālāk. Tas attiecas uz dalību valstu sociālo likumdošanu un, jā, saskaņā ar subsidaritāti, tas ir dalību valstu kompetencā. Mēs runājam par tādu koordināciju starp valstīm un nav nekādas alternatīvas kā vien Eiropas likumi, jo Mēs Eiropā to varam darīt daudz labāk nekā katra valsts atsevišķi. Ja tie cilvēki, kas nestrādā, ja par viņiem būs atbildīgas autonomi tikai dalībvalstis, tad tas nozīmē, ka daudz cilvēku vienkārši izkrutīs caur šī sociālā nodrošinājuma tīklu. Uh, cilvēki, kam pienāks sociālais nodrošinājums vienā valstī, un viņi varbūt ir mainījuši dzīves vietu, un tad viņiem vairs nepienāksies sociālais nodrošinājums. Tādēļ ir jābūt šai starp valstu koordinācijai. Un tas, tātad, ja nebūtu jauno, uh, jaunā priekšlikuma, tas radītu patiešām augstu risku un uh, tas patiešām izpaustos pilnā mērā tad, kad katra dalībvalsts būs pilnībā aizpildījusi savas kompetences. Nu, tas varētu kļūt patiešām interesanti. Tas, ka komisija koordinācijas regulā iekļauj ES tiesas jurisdikciju, nav nekas aplams, jo ir noteikts, kādai tad ir jābūt šai sociālā nodrošinājuma sistēmas koordinācijai, un esam arī novērojuši, ka Runājot par brīvu pārvietošanos, eh, šeit ir arī tāds varbūt sašaurināts redzējums, tiek runāts par eh, profesionāliem cilvēkiem darbspējīgā vecumā, un eh, tāpat tiek nodalīti tās augtie sociālie turisti, kas varbūt tiešām mm, braukā no dalību valstu uz dalību valstu augstāk pabalstu meklējumos. Paldies. Paldies. De Jongas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es... Paldies. Es domāju, ka bija daudz jautājumu, kas tika uzdoti. Tiešām daudz jautājumu tika uzdot par šo tēmu, un domāju, ka iesākumā atbildēšu uz vienu no jautājumiem, kas tika uzdot, respektīvi, kad skatāmies uz kopējo komisijas priekšlikumu, vai tas ir labs priekšlikums, jo šais mūsu prezentācijās tā viņš šķiet, ka mēs tā distancējāmies no šī teksta. Runājot pat par sevi, var teikt, ka, manuprāt, šīs ierošanātās, ierošanātās pārmaiņas pašā būtībā ir labas, labas izmaiņas. Bet tāpat laikā domāju, un to jau centos arī norādīt iepriekš, to darīs šķiet arī mani kolēģi, ka skatoties uz tiem pašiem pamatiem, ir nepieciešams parakt dziļāk un skatīties detaļās uz to, kādas sekas būs šādām pārmaiņām piekrītu jums visiem, ka tas ir ļoti tehnisks teksts pēc sava rakstura, bet kādas būtu šīs sekas uz iedzīvotāju ikdienu? Un tad Tad mēs konstatēsim tās plaisas, tos iztrūkumus, eh, par kuriem ir jāuzdod jautājumi, pie kā jāstrādā un kur jādomā, vai šis ierosinātais priekšlikums ir eh, pietiekami detalizēts un eh, kā to šos tukšumus aizpildīt. Es domāju, ka tas ir iespējams. Runājot par bezdarba pabalstu, jā, par to runājām šķiet visvairāk. Uh, pārobežu darba ņēmējiem šīs izmaiņas par pēdējo nodarbinātības darba val, valsts, dalību valsti ir, būs aktuāls. Bet, nu jā, te ir tāds loģisks solis, kas paredzēts. Un kā jau kāds no jums arī minēja, ja valsts ir saņēmusi sociālā apdrošināšanās, apdrošināšanas iemaksas, nu tad tādā gadījumā tās pienākumos ir arī uh, maksāt šo bezdarba pabalstu un uzņemties atbildību par šo pabalstu izmaksu. Bet es domāju, ka vienlaikus ir jāskatās tieši uz šo konkrēto ierosināto tekstu, ka te ir šie dažādie periodi - 12 mēneši, vairāk kā 12 mēneši, mazāk par 12 mēnešiem, 3 mēneši. Nu, vai nav tā, ka šis teksts, kas pat pa sevi jau tāpat ir diezgan sarežģīts un grūti lasāms, jo jau pašreizējais tiesība akts ir sarežģīts, vai tas šo visu situāciju nepadara vēl nepārskatāmāku, vēl nepieejamāku tādam vienkāršākam pārobežu darba ņēmējam? Viņš vairs nevarēs saprast, kāds tad ir tās manas tiesības. Varbūt ir iespējams šo tekstu padarīt vienkāršāku, saprotamu tādu robustāku, un tad, nu, mēs runājam arī par šiem periodiem, šie 12 mēneši, vai tie ir secīgi mēneši, vai tie ir kumulatīvi mēneši, kā šo periodu mērīt. Viens no deputātiem teica, nu, kā tad šos trīs mēnešus kaut vai skaitīt kopā, jo, piemēram, cilvēki, kas tikai uzsāk darbu gaids, kādā dalību valstī viņi sākotnēji strādā uz, nu, tādiem īsiem darba līgumiem, kā tas notiek, kā viņu tiesības tad izpaužas un kā tiek piešķirts bezdarba pabalsts Un tad eh, nonākam arī pie vēl viena jautājuma, respektīvi regulējumu par sociālo apdrošināšanu. Pats par sevi taču ir instruments, kas ļauj veikt, vai tas ir instruments, kas ļauj veicināt pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā. Un šai ziņā atgriežos pie sevis iepriekš uzdotā jautājuma. Un deputāti arī par to runāja. Šis administratīvās formalitātes, kas būs, eh, kas, kas radīsies, lai pārliecinātos, ka kāds, eh, kāda persona tiešām tiek pakļaut konkrētai sociālās apdrošināšanas sistēmai. Un eh, pēc tam savukārt ir jābūt korektam veidam, kā šie pabalsti tiek izmaksāti. Un tāpēc, nu, daudz, kas tiktu panākts eh, šī pārvietošanās principu veicināšanā, ja administratīvās procedūras tiktu samazināts, jo citādi šādā starptautiskā vidē iedzīvotājiem faktiski vienkārši neļaus strādāt pārobežu uzņēmumos, ja šī situācija būs administratīvi tik sarežģīta. Nu, tad viņi nevarēs vairs tā valstī dzīvot, bet dalību valstī strādāt. Nu, nezinu, vai tas ir daļlaika darbs. Nīderlandē, piemēram, ir eh, nu, diezgan normāla praksa strādāt četras dienas reizē, vienu dienu nedēļā. Tad no šīm dienām varbūt savukārt kāds cits vēlas strādāt pašā savā valstī, tātad 25%. Tas nozīmē, ka savukārt es pārslēdzos uz savu sociālās apdrošināšanas sistēmu, Nīderlandes sistēmu. Un tad, kas notiek ar reģistrēšanās formalitātēm uzņēmumiem un tā tālāk, kas apgrūtina šo situāciju, uzņēmumiem grūtāk konstatēt. Uh, kā tad šīs darba atļaujas tiek nodrošināts. Nu, un tad man vēl, ka savukārt tad radīsies tāda tendence, ka vienkārši, lai izvairītos no grūtībām, eh, šāda veida darbs tiks liekts, aizliegts. Un tas taču nav šīs regulas mērķis, vai ne? Šīs regulas mērķis taču gluži otrādi ir pārliecināties, ka cilvēki var strādāt vairākās dalību valstīs. Nu, protams, ka šis juridiskais teksts ar saviem vārdiem to atļauj, bet ir praktiskā īstenošana tādā gadījumā varētu radīt, radīt gluži pretēju efektu. Un uh, vēl viens jautājums, kas tika pieminēts, bija teledarbs, jeb attālinātais darbs. Un nu, es domāju, ka šīs, šī darba, šīs darba modelis pilnīgi noteikti kļūs arvien populārāks nākotnē attīstoties tehnoloģijām. Un tas arī nesīs līdzi administratīvas, vajadzības pēc administratīvām procedūrām, lai darba devēji varētu pārliecināties, ka tiek nodrošināta atbilstība likumam, jo tie uzņēmumi, ko, piemēram, mēs pazīstu, viņi vēlas izpildīt visa veida sociālās apdrošināšanas tiesību aktus, viņi vēlas pārliecināties, ka tiek nodrošināta atbilstība likumam, uh, un attiecīgi iemaksas tiek veiktas un um, izmaksātas at, atbilstīgajās valstīs, bet kā tad, eh, kā tad rīkoties tajā gadījumā, ja kļūdas pēc jūs nonākat, um, nu, kaut kāda incidents, nu, kaut kādā nepareizajā sistēmā, un tad notiek kaut kāds negadījums, un jums ir vajadzīga šī apdrošināšana, un jums jāpieprasa tiesības. Nedrīkst būt tā, ka šī situācija tad kļūst sarežģītāka, otrā to vajadzētu atvieglot. Un tas, protams, būtu saistīts arī ar krāpšanas apkarošanu, jo, ja būtu tāds Eiropas instruments, kas ļautu pārliecināties, ka sociālās iemaksas tiek veiktas atbilstīgajā varas iestādē, tad tādā gadījumā šāda instrumenta uzdevums varētu būt vienlaikus arī pārliecināties, ka atbilstīgā iemes, apjoma iemaksas tiek veiktas. Domāju, ka daudzi jautājumi tika uzdoti, ļoti detalizēti jautājumi tika uzdoti, un domāju, ka būtu ļoti labi attiecīgi varbūt tā tie tehniskāk paskatīties uz šo dokumentu, pantu no panta, raugoties, kādas tad būtu šo pantu praktiskās sekas, ietekme un kādas problēmas potenciāli varētu šī teksta īstenošanas rezultātā rasties. Paldies! Nākamais runātājs - Nevredes kungs. Paldies! raugoties uz daudziem dažādiem mēs panākumiem, nu, divas, ja varbūt tāds divi puses uzreiz iekrīt. Protams, pirmais ir Erasmus programma, otrs ir uh, Eiropas veselības apdrošināšanas karta, nu, un tad eiro, nu, tā tad pusīti varbūt. Nu, varbūt pat jāpiemina vēl arī tālāks, bet katrā ziņā, lūk, tie ir tie lielākie sasniegumi tīri no pilsoņa skatu punktu raugoties. Referents arī pats par to runāja un vaicāja mums ko domājam par šo priekšlikumu tā vispārīgi. Nu, mans viedoklis tā vispārīgi ir tāds, ka man patīk koordinācijas regula. To vēlos kritizēt, protams, bet tikai tāpēc, lai padarītu to vēl labāku. Tad, tad 80% var piekrist komisijas priekšlikumam, bet, nu, katrā ziņā šo priekšlikumu iespējams uzlabot vēl tālāk. Un to kritiku, ko pauž, to vēlos paust pozitīvā veidā, tikai tāpēc, lai nodrošinātu tālākus uzlabējumus. Vēlos, lai šis tiesība akts tiešām būtu perfekts. Nu, es domāju, 80% jau ir ļoti labs rādītājs. Ja man tagad teiktu, nu vai nu šis vai nekas, nu tad tādā gadījumā es teiktu, jā, jā, tomēr šis ir vajadzīgs tiesība akts. Bet, nu tā kā to ir iespējams uzlabot, tad to arī darīsim. Ceru, ka līdz ar to dod jums skaidru priekšstatu par savā tieksmi. Tāds mans vērtējums. Tad arī dzirdēju ļoti interesantu jautājumu. Kāds potenciāls pastāv pastāv pagarināt šo trīs eh, mēnešu periodu uz sešiem periodiem. Nu, padomē decembrī Spānijas valdība, respektīvi tās pārstāvs ministrs teica, ka viņa, nu, ka taisa gadījumos, kad šie pabalsti tiek eksportēti, tad uh, Mm, jā, šis 10% eh, gadījumos šī darba ņemēji ir veiksmīgi integrēti, pārējos gadījumos šis periods bija garāks. Bet, eh, nu, atcerēsimies, ka Spānijā faktiski viena trešā daļa mm, darba ņēmēja ir migrantu darba ņēmēja, tāpēc mums ir liela pieredze šai gadījumā. Tā ir valsts, kas ir radījis arī plašu emigrācijas vilni, bet šobrīd ir imigrācijas centrs. Uh, nu, otra, trešā lielākā tūlīt pēc Liel Vācijas un Lielbritānijas. Nu, un tāpēc svarīgi uzklausīt šādas valsts pieredzi. Eksports nenāk par labu tikai pilsoņiem, tas nodrošina arī lielāku integrāciju darba tirgu. Un trešā lieta Es ļoti labi saprotu Eiropas kopienu tiesu nolēmumus, to statusu, to nozīmību. Es minēju komisiju, mm, minēju vienu piemēru, un tur bija šis eh, septiņas dienas par Lielbritānijas referendumu. Šis lēmums tika pieņems pārāk īsu laiku pirms referendumu, un tas bija politisks lēmums. Šis nolēmums tika ļoti uzmanīgi sagatavots, bet mums arī ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Uh, Un iespējams, ka šī no, nolēmuma derīgums, nu tā teikt, noveco, jo situācija mainīsies. Jo te arī dažādi šīs iemaksas var būt, kas tikušas veiktas vienā vai otrā dalība valstī. Un arī tās veido daļu no kopējās apdrošināšanas sistēmas, nu, piemēram, pabalsti, kas izmaksāti vajadzības gadījumā. Uh, pabalsti, kas var tikt izmaksāti, ja ir vajadzīgs kāds papildus maksājums. Tas nebūs nekāds ģimenes pabalsts vai pensīnē, tas būs tāds papildus maksājums, uz ko kāds individs varbūt varētu, nu, pieteikt tiesības. Un tāpēc svarīgi atcerēties, ka komisijas priekšlikums faktiski iet tālāk par to, ko teica tiesa un tas varētu būt derīgs instruments, lai aizstāvētu individu brīvas pārvietošanās principu. Es neatbalstu krāpšanu, protams, un arī sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu, gluži otrādi, es domāju, ka par to ir jāvēršas visos iespējamos veidos. Bet nedrīkstam tāpat laikā, nu, es nezinu, pārsteidzīgi, smagi vērsties pret kaut kādu veidu niansēm, neņemot vērā citus vienkāršākus risinājumus. Te taču runājam arī par Eiropas kontekstu. Nu, piemēram, ja es noslēdzu ar jums kontraktu, tad jums man jāmaksā. Tātad, lūk, faktiski taču ir tā, ka maksājumu veids tā persona, ar kuru noslēgts uh, līgums, kontrakts. Uh, līdz ar to tas parādās arī jūsu grāmatvedībā. Būtu tikai loģiski, attiecīgi, ka jūs pēc tam maksātu man arī bezdarba eh, pabalstus. Tā, bet te vajadzētu būt arī kaut kāda veida loģiskai sakarībai Un tādai arī vienotībai, kas šī, šai, varētu būt šīs koordinācijas sistēmas pamatos, piedāvāt skaidru struktūru. Nu, piemēram, jūs strādājat Vācijā, un bezdarba pabalstu saņemsiet no Spānijas, tāpēc, ka darbu pazaudējāt eh, tur kaut kad, tad tas nav loģiski. Un tālāk indeksācija. Godīgi sakot, Indeksācija tas ir vesela, tā ir vesela Pandoras lāde. Nu, piemēram, bērnu pabalsti tiek maksāti nu, no kādas citas, uz kādiem citiem pamatiem, nevis bērnu atrašanās vieta. Mm, Vācijā šīs summas būs ļoti atšķirīgas. Un te nav nekādas vienotības, bet bez vienotības neiespējama ar atbilstīgu koordināciju. Tas varētu kļūt problemātiski. Nu, piemēram, Spānijas gadījums. Nu, piemēram, ir bērni, kas dzīvo Spān... ne, Francijā. Tad kādu pabalstu viņi saņem saskaņā ar Francijas likumiem? Kur ir šīs sociālās um, tiesības? Vai viņi tad tādā gadījumā būtu tiesīgi uz ko vairāk bērnu pabalstu ietvaros nekā tie vecāki, kas dzīvo eh, Spānijā? ir jābūt tādai vienkāršai saprotamai struktūrai. Tālāk jūs runājat arī pieminēšot Šveici. Nu, loģiskā kārtā, ja šī regula tiktu apstiprināta, tad eh, šāda veida risinājuma arī būtu jāparedz attiecībā uz, piemēram, Šveici. Komisija, nu tā pieņemu, nāks klajā ar kaut kādu veidu ieteikumu šāda veida sistēmas saturam, šādam valdības sadarbības eh, rezultātam. Uh, Un tad, piemēram, pabalstu par apgādi, apgādājumajiem. Sastapos reiz ar tādu lietu Eiropas kopienu tiesā, un netika skaidrs, vai tas bija maksājums par apgādājumu, jeb slimības pabalsts. Un ja mēs regulu struktūrēsim tā, ka mēs šeit ietversim atsevišķu sādaļu par maksājumiem, par apgādājumiem, tad tādā gadījumā mēs to visu varētu padarīt krietni skaidrāku. Pagātnē jau centāmies to panākt, bet trīs valstis to no, no, noraidīja un tāpēc nācās palikt pie slimības apdrošināšanas. Bet balsošanas sistēma šobrīd ir mainījusies, vairs nav vajadzīgs vienprātīgs lēmums, bet kvalificēts vairākums, un tāpēc mēs šāda veida apdrošināšanu varētu izvēlēties, izstrādājot atsevišķu sadaļu par to un, un paturot arī sākotnējos noteikumus, nu vismaz 90% gadījumu. Tas būtu tāds eh, legāls risinājums, kas būtu, manuprāt, arī visai korekts. Tālāk par citur dzīvojošajiem un tad viņu sasaisti ar viņu izcelsmes valstīm, darba vietas valsti. Nu, mēs šeit esam izstrādājuši divas, šeit ir divi tiesību regula un direktīva, bet ir tie, nu, kā jau teicu, mēs šobrīd runājam par regulu, bet ir arī direktīvas projekts, kas līdz ar to arī mainītu iepriekšējo sistēmu. Nu, redzēsim, kas notiek ar regulas pieņemšanu, kur iespējams šī konverģence. Šo jautājumu esam pētījuši, esam arī šķiet uzlabojuši to salīdzinājumā ar pagātni. Un esmu pārliecināts, ka mums izdosies dot pozitīvu ieguldījumu. Es saku, mums jāskatās arī uz deleģēto aktu un īstenošanas aktiem. Uh, Es nezinu, vai zināt, bet Francijas senāts nesen sagatavoja ziņojumu, kur viņš taisnīgi skatījās, kur viņi tieši skatījās uz šo īstenošanas aktu, konstatējot, ka faktiski tās, šis akts bija pretrunā subsidētas principam. Jo parlaments nebija to pārbaudījis, nebija to izpētījis. Nu, lūk, un tā ir jau tāda institucionāla cīņa. Tas ir par, te runājam par citu līmeni nekā tas, ko šobrīd šeit sākām. Bet tas arī ir jāņem vērā runājot par šiem deleģētiem tiesību aktiem. Tas ir piemērs. Nu, piemēram, ja regulas projekts. Nu, tad mm, komisija izskata šos pielikumus detalizēt un tā tālāk. Tas jau vien būtu sarežģīti, jo šo regulu grūti izpētīt. Bet tad ir šis trešais pielikums kas ietver vēl visādas ļoti interesantas detaļas. Parlaments uzliek mums par pienākumu pieņemt šīs rekomendācijas. Ne, tas, protams, labi, jo tad vismaz ir kaut kādi pabalsti un izmaksas, ko pilsoņi varēs saņemt. Nu, piemēram, ja viņiem ir bērni, tas attiec uz mi migrantiem strādniekiem. Un tās ir tādas eh, ilglēcīgas eh, tiesības, kas ir noteikts ar šo deleģētu aktu, un tāpēc gribētu jūs lūgt nezaudēt šīs tiesības, kas jums piekrīt ar šiem pielikumiem, jo tie arī ir ārkārtīgi svarīgi, tie ir kā tiesība akti, viņi ir tikpat svarīgi kā pata regula, jo viss šis tiesība akts, šie regula tiek piemērota, un, tas, un tiek piemērota arī pielikumi. Un tāpēc pārliecinieties, ka jūs sarunas vedat tādā veidā, kā jūs to darījat 2010. gadā, un neļaujiet šiem detalizētajiem punktiem kaut kur pazust no redzeslauka, jo tie var būt ļoti svarīgi. Kā jau teicu, tas ir instruments, kas lielā mērā tomēr atbilst subsidiarāts principam. Nu, Francija jau gan norādīja šeit uz šo vienu problēmu, tas bija visai interesanti, bet es domāju, ka tas ir ierobežots savā e, aptvērumā. Viņi īpaši nobažījušies par mm, komandētajiem darbiniekiem šo direktīvu Un, protams, ka te ir dažādas nostājas. Nākamais runātājs. Merci, merci, merci. Vārds komisijas pārstāvim, paldies priekšstādētāji, pateicos trim ekspertiem, kuri mums uh, piedāvāja ļoti detalizētu mūsu priekšlikumu analīzi. Vispirms uh, gribu norādīt sacīt, ka mūsu priekšlikums gal galā ir labs. To man tāds radās iespējas, ka šāds bija neatkarīgo ekspertu secinājums šodien. Un uh, mums uh, tad, tad abiem liku, līdz likumdevējiem būtu jāstrādā pie šā jautājuma, protams, uh, kas vēl ir uzlabojams, ir jāstiprina saikne starp strādājošiem un valsti, kur viņi strādā vai vēlas strādāt. Tas saistīts ar bezdarbnieku pabalstiem. Gribu arī nomierināt visus, uh, sakot, ka jaunas uh, tiesības mēs neradām uh, Tātad tikai pēc trim mēnešiem valstī, kurā strādājošais būs sācis strādāt, ir būs uh, jāveic agregācija, tātad. Uh, Tas ir saskaņots ar uh, strādājošiem, kas pārvietojas un strādājošiem, kas paliek savā valstī. Tālāk ir tāds delikāts un sarežģīts jautājums par uh, tātad tiesībām. Mēs uh, nedrīkstam atteikties no tiesību īstenošanas, bet nedrīkstam arī ar pārāk stingru regulējumu kavēt mobilitāti. Tālāk par vien līdzīgu attieksmi pret neaktīvām personām, nestrādājošām personām. Šeit mēs neiekļaujam uh, darbinieku ģimenes locekļus. Uh, un ne arī tos, kuri saskaņā ar līgumu nav strādājošie. Tātad mēs sašaurinām šīs klauzulas piemērošanas jomu, un es gribu teikt, ka Kārlos ir vienīgais Eiropā, kurš ar līriku var runāt par šiem jautājumiem. Uh, jautājums, vai mēs ejam tālāk par kodifikāciju. Mēs uzskatām, ka esam kodificējuši nolēmums ne tikai attiecībā uz apvienoto karalisti, bet arī citus, bet tas vēl ir diskutējums jautājums gan ar padomu, gan ar parlamentu. Tātad mums ir jānovērš ļaunprātības, tas bija mans otrais punkts, bet tāpat laikā nekavējot brīvu pārvietošanos. Treškārt, uh, krāpšana Tas nav tas pats, kas ļaunprātīga izmantošana. Um, uh, tas tāpat kā nosūtīto darbinieku gadījumā mēs vēlamies panākt, lai dalību valstu attiecīgās iestādes sadarbotos un vērstos pret uh, viltus nodarbinātību un sociālo iemaksu nemaksāšanu un tā tālāk. Un visbeidzot arī jautājums par skaidrību un tādēļ mēs vēlamies atsevišķu sadaļu arī par veselas, ap, veselības aprūpu un saistītiem jautājumiem. Es tikai gribēju jums norādīt, ka mums liels prieks diskutēt ar jums un ar padomi, lai virzītu uz jautājumu uz priekšu šo svarīgo dosjē. Uh, padome un komisija ir vienojušies, ka tas ir viens no prioritāriem dosjē, pie kā mums jāstrādā mm, ļoti raiti. Paldies, tagad došu vārdu referentam Gijomam Balašam. Paldies, priekšsādātāji. Manuprāt, tas bija ļoti būtiski, un tādēļ es tā varbūt tā tieši uzdevu šo jautājumu, proti par to, kā eksperti vērtē šo priekšlikumu. Manuprāt, mums visiem uh, kopā ir jāiezīmē tāds ietvars šim priekšlikumam, uh, domājot par regulas pārstrādāšanu. Jā, ir tādi saprātīgi centieni labāk aizstāvēt um, um strādājošo tiesības, ja viņi izmanto mobilitātes tiesības, bet mums ir tāpat laikā ļoti eh, nopietni jādomā par to, eh, kas samazināt vai nepalielināt administratīvo slogu un lai nera, nenostādītu šos um, um, tiesību izmantotājus vai um, nevienlīdzīgā situācijā. Tāpat mums ir jārisina, un to mēs arī tā uzmanīgi un atklāti darīsim. Tātad mums jā, jārisina šis ne, nestrādājošo personu jautājums. Tas ir tāds ērkšķis, kurš varētu mūs nu, sašķelt uz ilgiem laikiem. Un pie šī jautājuma mums tā uh, rūpīgi būtu jāstrādā. Tālāk par metu metodi. Šeit divas lietas. Vērsīšos gan pie ēnu referentiem, gan pie līdzreferentes par uh, darbā nosūtītiem uh, strādājošiem. Tātad mums ir tā nepieciešams kopīgs darba grafiks, lai to visu pabeigtu līdz vasaras atvaļinājumam, lai komisijai būtu skaidrs, uh, kādas ir izredzes panākt galīgo vienošanos par šo uh, dosie. Tāpat jāturpina mums sadarboties ne tikai ar ekspertiem, uzskaitā nu, mūsu trim viesiem, bet arī ar civila uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, es domāju par strādājošo uzņēmumu pārstāvjiem, bet arī citiem piemēram, Nacionālās sociālās apdrošināšanas iestāžu pārstāvjiem. Un es domāju, ka ēnu referentiem un man arī, protams, ierobežotā veidā atbilstoši izmantojot uh, nodokļu maksātāju naudu, mums vajadzētu doties komandējumā, iepazīties ar situāciju uz vietām atsevišķās valstīs, tādas um, sadalot šīs valsts pa geogrāfiskām zonām. Un uh, jāidentificē uh, dažādi pamatprincipi, teiksim, centrāla austruma Eiropas valsts, ziemeļa Eiropas valstis, dienvidē Eiropas valstis. Tas mums nepieciešams, lai mēs varētu labāk izprast, kādas grūtības pastāv, kādas ir raksturīgās iezīmes šīm valstīm vai specifika. Un uh, mēs nedrīkstam ignorēt arī migrācijas jautājumu ir uh, uh, gan Eiropas uh, iekšējā migrācija, teiksim, šīs attiecības starp Spāniju un Vāciju, tas mums arī ir labi jāsaprot. Tātad tas bija viss, ko vēlējos šodien teikt. Turmāko nedēļu laikā mēs piedāvāsim pirmo darba grafika priekšlikumu, vienosimies par darba metodēm un mums arī jāvienojas ar referenti, kur strādā pie uh, nosūtīto darbinieku direktīvas. Jā, paldies. Līdz ar to noslēgsies mūsu šis darba cēliens. Bija tiešām uh, jūtams uh, jūsu uzrunās, mūsu ekspertu uzrunās, cik šis jautājums, šis dosie ir būtisks Mēs iestājamies par pamatprincipu brīvas pārvietošanās ievērošanu, mums jānodrošina mobilitāte, pārobežu režīmā cita veida mobilitāte. Mums ir jādomā par tām konkrētām problēmām, ar ko cilvēks saskaras ikdienas dzīvē, proti bezdarba, pabalstu, veselības aprūpu, pensiju sistēmas, sociālā aizsardzība, tātad jādomā par tiesībām, kā šīs uh, tiesības uh, nodrošināt, kā uh, mēs varam sniegt atbalstu, kā cīnīties pret krāpšanu. Šis dosjē ir tiešām ļoti sarežģīts, bet tas jau nenozīmē, ka mums nav jācenšas uh, īstenot tādus vienkāršus, skaidrus pasākumus, lai tie būtu efektīvi. Tāpat jūs arī uzsvērāt savās runās, un to norāda arī mūsu referents, ka šis darbs pie sociālās apdrošināšanas sistēmu koordinācijas ir jāsaskaņo ar darbu pie uh, nosūtīto darbinieku direktīvas pārskatīšanas, jo šeit ir saiknes starp šiem diviem dosjiem. Es domāju, ka nu, tiešām mūsu referentiem un ēnu referentiem um, ir, būs daudz darba, darba noteikti viņiem netrūks. Vēlos pateikties mūsu ekspertiem par to, cik uh, jūs uh, precīzi un kvalitatīvi atbildējāt uz uh, šiem izskanējušiem jautājumiem. Pateicos par arī ievadrunām un uh, pateicamies arī par to, ka jūs tik aizsmīgi um, runājāt par šiem jautājumiem. Tātad pateicos visiem par jūsu uzstāšanos, par jūsu uh, veikumu. Tagad es izsludināšu pārtraukumu sēdē uz pusstundu. Un tad mēs uh, 17.30 uh, atsāksim darbu un tad mums notiks balsošana. Paldies visiem!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 Amen.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 Ok. Je vous propose... Kolēģi, lūdzu, ieņemiet pamazām savas vietas. Mums ir jābalso. Balsosim par vienu ziņojumu eh, to cilvēku uzņemšanas noteikumi, kas drīkst baudīt starptautisko aizsardzību, un tas ir Bonifei kunga ziņojums. Pieņemu, ka visi vēl nav gatavi balsošanai. Nu, došu vēl kolēģiem pēdējās sekundes, lai viņi sprinta, skrējienā sprinta tempos ieņem savas vietas. Un var arī atrast savus balsošanas kartiņus. Voilà, donc nous pouvons commencer. Donc je commence par l'amendement. Ķersimies pie darba. 93. grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. 94. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 19. grozījums par, 18. es atvainojos, saka priekšsēdētājs par pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Grūzījums ir pieņemts. L'amendement euh, 19, qui est pour. 19. grozījums par, pret, Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Le vote est clos. Beidzam balsot pieņemts. Tikai ar divu balsu pārsvaru. 95. grozījums. Qui est contre? Par pret. Atturas. Pieņemts. L'amendement 20. 20. grozījums par pret. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Le vote est clos. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts ar četru balsu pārsvaru. 21. grozījums par pret atturas pieņemts. 97. ir uh, atkritis, 22. pār pret atturas pieņemts. G kompromis, kas par pret atturas pārbaudīsim, jo tas ir kompromis, tomēr svarīgi, kāds ir iznākums, sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu pārsvaru. Simtais grozījums par. Pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Le vote est clos. Beidzam balsot. Noraidīts. 101. grozījums par pret, noraidīts. 25. grozījums, kurš par, pret, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņems tikai ar divu balsu atšķirību. Alors, on va voyager dans la liste de vote parce que toute une série de votes ne sont Ir vairāki eh, grozījumi, kas nav pieņemti, tādēļ nedaudz pārliksim balsojumu sarakstā. Le 102. Ah, le, 26 ou 102 ah, Sorry, le 102. 102. Kas par? Otrā lapus tā ir balsojums sarakstā.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 virzāmies uz priekšu. E kompromis par, pret, atturas, pieņemts. Le compromis O. Euh, ensemble, les amendements 33, 130. 130, 131, 133, viss vienādi, kas par, pret, Pieņemti. Kompromis G. J pour. J kompromis par, pret, atturas, pieņemts. 135. par, pret, atturas, pieņemts. 136. par, pret, atturas, pieņemts. Noraidīts, noraidīts, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Nē, nē, tur eh, nav nepieciešams pārbaudīt, saka priekšsēdētājs. Tagad 137, 138, 139 par, pret, atturas, noraidīti. 140 par, pret, atturas, noraidīts. 141 par, pret, atturas, noraidīts. 34 par, pret pret atturas pieņemts. 142. tagad par pret pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Le vote est clos. Beidzam balsot. Noraidīts. 145. par pret noraidīts. 35. grozījums par pret atturas noraidīts. 144. par pret atturas noraidīts. 36. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. 146. grozījums. Par 36. otro daļu jāpārbauda. Labi, sākam balsot elektroniski. Le vote est clos. Beidzam balsot. Noraidīta. 146. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kā kompromiss, kas par. Pret. Pret. Atturas. Pieņemts. 148. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 149. par pret atturas noraidīts. 150. par pret atturas noraidīts. 151. par pret atturas noraidīts. 152. par pret atturas pieņemts. 38. grozījums Par 152. jānobalso elektroniski. Labi, sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Jā, pareizi. 38, 153, 154, kas par šiem? Lūdzu. Es atvainojos. Es balsoju par. Es nebiju pret, un tas īstenībā tad maina visu iznākumu. Par vēlu, kolēģi, saka priekšsēdētājs. Mēs nevaram vairs neko nomainīt. Diemžēl tā ir. Trīsdesmit astotais, simt piecdesmit trešais, simt piecdesmit ceturtais, kas par? pret atturas pieņemti. Jāpārbauda šie trīs. Labi, sākam balsot elektroniski. 38, 153, 154. Beidzam balsot. Pieņemti. Priekšsēdētāji balss no zāles. Nu, varbūt tikai pilntiesīgi locekļi varētu teikt, pārbaudīt. Ne jau asistentiem tas ir jāsaka. Uh, No ETP grupas tāds lūgums. Jā, tātad, protams, tie ir tikai deputāti, kas var pieprasīt pārbaudīt balsojumu iznākumu. Jums ir pilnīgi taisnība. 39, 155, 156 par. Pret. Pieņemti. 157 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 158 par, pret, atturas, noraidīts. 159 par, pret, atturas, noraidīts. 40 par, pret, atturas, pieņemts. 161 par, pret, atturas Pieņemts. 162. par. Pret. Pieņemts. 163. par. Pret. Pieņemts. Alors, on passe au, à l'amendement 41. Tagad 41. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 42. 168. un 169. kopā, kas par pret atturas pieņemti. L kompromis par pret atturas pieņemts. 44. grozījums par pret atturas pieņemts.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 Tikai ar divu balsu pārsvaru. Kompromis N par, pret, atturas, pieņemts. Amendement 186. 186 par, pret, atturas, pieņemts. 187 par, pret, atturas, pieņemts. A kompromiss. Nē, es biju pārāk ātrs, saka priekšsēdētājs. 190. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 191. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. A kompromiss. Apsvērumos ir arī mutisks grozījums Bonifēkungs, lūdzu. Yes, we have... Jā, Alde politiskai grupai ir priekšlikums. Es gribu eh, jums to piedāvāt, aizstājot vārdus pēc uh, nodrošinot grozījumā, pēc vārdiem ensuring. Mēs sakām tātad. Uh, standartizētas uzņemšanas uh, iespējas visiem uh, prasītājiem. Tātad uh, iepriekšējo tekstu mēs ar to nomainām. Standardized procedures. Jā, labi, kurš tad ir par A kompromisu? Pret? Atturas? Pieņemts. B kompromiss par? Pret? Atturas? Pieņemts.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 pret atturas noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. 57. par pret atturas noraidīts. Sastais grozījums par pret atturas noraidīts. 58. par pret atturas noraidīts. 7., 60. un 59. kopā par pret atturas pieņemti. 61. par labi pārbaudām par iepriekšējiem trīs, sākam balsot elektroniski. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemti. 61. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 8. par. Atcelts, nē. 62. arī atsaukts un 63. tāpat. 9. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 10. un 64. kopā par pret atturas pieņemti. C kompromiss par pret atturas pieņemts. 67. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. E kompromiss par pret atturas pieņemts pieņemts. F kompromis par pret atturas pieņemts. 77. grozījums par pret atturas pieņemts. 78. par 79. Nē, tas atkrīt. Es atvainojos, bija pārāk ātrs, saka priekšsēdētājs. 80. kas par? 80. par pret atturas noraidīts. 81. par pret atturas noraidīts. 16. par pret pieņemts. Sixteen. 16. Labi, balsojam vēlreiz par. Pret. Atturas pieņemts. 82. 82. par. Pret atturas noraidīts 83. par pret atturas noraidīts 84. par pret atturas noraidīts 85. par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. 85. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Jā, jums bija taisnība, bija tikai viens balss atšķirība. Bija jēga pārbaudīt. 88. kas par? Par, pret. Atturis noraidīts. 89. par, pret. Atturis noraidīts. 90. par, pret. Atturis noraidīts. 91. par, pret pret atturas noraidīts. 92. Jā, nu jāpatreiz arī jāpavingrinās svešvalodās. 92. par pret atturas noraidīts. Un tagad balsosim par visu grozīto atzinumu. Tas ir personālais balsojums. Nē, tomēr elektroniskais balsojums labos jau priekšsēdētais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atzinums pieņemts un gribētu uzteikt mūsu referentu. Voilà, nous avons terminé, nous nous Kolēģi, esam beiguši darbu, tiekamies rīt, pulkstens 9.00.